Tiklīdz vicepriekšsēdētājs eh, Timermans būs apsēdies savā vietā, es došu viņam vārdu, lai viņš varētu mums izklāstīt šo paziņojumu. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Lūdzu, komisār kungs, jums vārds. Say, uh... Paldies. Es eh, gribētu teikt, ka ietekmes izvērtējums šai komisijai ir ļoti svārīgs. Mums ir jānodrošina izaugsmē darba vietas, mums ir jānodrošina, lai mēs pilsoņus un uzņēmums neapkraujam ar pārāk smagu noteikumu slogu. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu sniegt visu nepieciešamo, lai uh, sniegtu visas vajadzīgās iespējas Eiropas ekonomikai, kuras pašlaik netiek izmantotas. Uh, Uzskatu, ka mēs kā institūcijas, tātad komisija, Eiropas parlaments un padome, ir uzņēmušās atbildību, radot tiesību aktus, izvērtēt, lai šie tiesību akti sasniegtu eh, šo tiesību aktu mērķus un tikai un vienīgi šos mērķus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka tiesību aktu ietekmes izvērtējums pašā sākumā uh, ir eh, ļoti būtisks tieši tad, kad komisija gatavo savu darbu. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi uzlabojumi veicot ietekmes izvērtējumus komisijā un arī eh, vajadzētu nodrošināt, lai ietekmes izvērtējumu padome izskatītu savus darbu. Tāpat arī es uzskatu, ka mums ir kopīga atbildība ar parlamentu un padomi uzlabot ietekmes izvērtējumu mm, visā tā um, gatavošanas laikā, jo galu galā šeit ir jāskatās nevis uz priekšlikumu likumdošanas procedūras sākumā, bet gan uz iznākumu likumdošanas procedūras beigās. Mēs visi zinām, ka nevienmēr šis priekšlikums paliek tāds pats. Tieši tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, mēģināt uzlabot, un es zinu, ka parlaments pie tā ļoti daudz strādā. Mums vajadzētu uzlabot, lai visas trīs iestādes šo ietekmes izvērtējumu veiktu visā procedūras laikā. Uh, Tad, kad mēs pieņemam galīgo lēmumu, piemēram, par direktīvu, un pirms tā tiek pārvērsta nacionālajos tiesību aktos, mums ir skaidri jāizprot, kāda ir šī tiesību akta ietekme, kāda būs ietekme tam, ko mēs vēlamies darīt. Un mums patiešām ir jā, jāskatās, lai šis tiesību akts paveiktu tikai un vienīgi to, ko mēs esam iecerējuši ar to paveikt. Es domāju, ka šeit mums ir īpaša interese palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā, izmantot tiem sniegtās iespējas. Es zinu, ka ir dažādi pētījumi, un es arī esmu kontaktējies ar ietekmes izvērtējumu iestādēm dalību valstīs. Un pēc visiem šiem kontaktiem man ir kļuvis ārkārtīgi skaidrs, ka administratīvās slogas samazināšana vai mm, nevajadzīga regulējuma noņemšana maziem un vidējiem uzņēmumiem var radīt katalizatora ietekmi nodarbinātības veicināšanai Eiropas Savienībā. Piemēram, ja mēs varētu um, maizniekam vai um, miesniekam samazināt šo administratīvo slogu par 10%, esmu pārliecināts, ka šie 10% radītu ļoti lielu ietekmi. Piemēram, šis maiznieks vai miesnieks varētu noalgot jaunu darbinieku vai viņam pat būtu jāslēdz uzņēmums, ja šis administratīvais sloks būtu par lielu. Uzskatu, ka šīs ietekmes izvērtējums var dot ļoti daudz ko. Mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā ir ļoti būtiski, un ja mēs viņiem palīdzēsim, mēs ļausim nodarbinātībai augt. Es vēlētos jums atgādināt, ka Eiropas Savienībā 85% no uh, darba vietām privātajā sektorā ir tieši mazos un vidējos uzņēmumos. Ja mēs palīdzēsim šiem mazajiem uzņēmumiem samazinot eh, administratīvo slogu, nodrošinot, lai eh, radot tiesību aktus šiem uzņēmumiem, mēs panāktu tikai un vienīgi iecerēto mērķi, mēs šādā veidā radīsim tiešu uh, palielinājumu nodarbinātībā Eiropas Savienībā. Uh, Esmu cieši apņēmies panākt šo mērķi. Esmu gatavs atgriezties pie jums un uzņemties atbildību par šiem vārdiem, taču man patiešām ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Viss, ko dara Eiropas parlaments attiecībā uz ietekmes izvērtējumu, ir ļoti būtisks ieguldījums šī mērķa sasniegšanā. Mēs kā komisija vieni to nevaram panākt. Mums ir jāsadarbojas ar parlamentu. Uzskatu, ka kopā parlaments, komisija un padome varēs visus pārliecināt, pārliecināt arī padomi, ka šis jautājums ir jāatrisina. Diemžēl pašlaik eh, padome nevēlas sasniegt tādus pašus rezultātus kā parlaments un komisija. Paldies! Thank you very much. Um... Liels paldies par eh, šo paziņojumu. Tagad dosim vārdu runātājiem, izteiksies uh, runātāja politisko grupu vārdā, un pirmais būs Markus Pīpers no Tautas partijas grupas. Uh, Paldies, priekšādātāji. Komisijas vicepriekšādātāja kungs. Mazie un vidēji uzņēmumi mums visiem ir ļoti būtiski. Tie ir ekonomikas mugurkauls. Mēs nedrīkstam šos uzņēmumus eh, nomākt ar birokrātiju. Mēs visu laiku runās norādām uz to, un uzskatu, ka arī jūsu runu var likt trim tukšajām politiķu runām. Bet eh, es gribētu, lai mēs patiešām sāktu strādāt šeit Eiropas parlamentā, lai šis darbs sāktos jau šodien. Tieši tāpēc gribu jums uzdot pāris jautājumu, jo īpaši par iekšējām nostādnēm komisijā par ietekmes izvērtējumu. Kāpēc šeit nav noteikti nekādi saistoši testi eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Kamēr, kāpēc eh, šī ietekmes izvērtējumi nav precīzi formulēti? Kāpēc eh, ģenerāldirektoriem ir uh, sniegts vēl vairāk rīcības eh, iespēju attiecībā uz eh, lēmumu pieņemšanu par to, vai ietekmes izvērtējums ir vajadzīgs vai nē. Mēs gribētu aicināt komisiju eh, nodrošināt, lai šie testi kļūtu atkal saistoši un lai ietekmes izvērtējuma rezultāti tiktu uztverti nopietni. Es gribētu, lai tiktu ņemti vērā arī Štaibera grupas rezultāti attiecībā uz birokrātijas samazināšanu. Uh, Zviedrijā, Nīderlandē, Čehijas republikā, Lielbritānijā un arī Vācijā mēs esam iesaistījuši neatkarīgus ekspertus, kas eh, skatās uz eh, vietējiem tiesību aktiem un to ietekmi. Kāpēc mēs nevarētu to darīt arī Briselē? Ir vajadzīga neatkarīga eksperta komisija, kas izvērtē tiesību aktu priekšlikumus. Viņi, protams, neaizstās komisijas darbu. Viņi arī neiejauksies iniciatīvas tiesībās. Uh, Mēs vēlamies, lai tiktu izveidots tāds neliels ekspertu um, kopums, kas uh, darbotos subsiditātes ietveros. Mēs gribam pierādīt cilvēkiem, ka Eiropas Savienība nerada pārliecīgus tiesību aktus. Šādā veidā mēs radīsim ticamību un uh, atbildības sajūtu. Es gribētu norādīt, lai runātāji nepār, uh, nepārsniedz sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad dodu vārdu Negresko kungam no sociāldemokrātu grupas. Paldies! Valsts politikas lēmu pieņemšana ir ārkārtīgi būtiska. Es apsveicu Eiropas komisijas vēlmi mēģināt ķerties klāt šī jautājuma risināšanai. Ietekmes izvērtējuma galvenais mērķis ir saprast lēmuma ietekmi. Mums ir vajadzīgi kvalitatīvi un kvantitatīvi indikātori. Mums ir jāskatās, kā valsts politika ietekmē pilsoņus. Un visiem iesaistītajiem ir jāsaprot, ko mēs vēlamies panākt ar konkrēta tiesība akta pieņemšanu. Ņemot vērā šo kontekstu, pilsoņi ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā. Pilsoņiem nevajadzētu būt pārsteigtiem par Briselē pieņemtajiem lēmumiem. Mums ir arī jāsaprot, ka mums ir atbildība pilsoņu priekšā. Šie pasākumi neļauj cilvēkiem ticēt, um, ka lēmumi netiek pieņemti aiz slēgtām durvīm. Komisāra kungs, es uzskatu, ka jūs uh, nodrošināsiet tādus ietekmes izvērtējumus, kas pilsoņiem dos labumu. Paldies! Gribu norādīt, ka katram ir atvēlēts uzstāšanās laiks, ko ir piešķīrusi politiskā grupa. Tāpēc nav godīgi pret tulkiem, ka jūs sev atvēlēto vienu minūti mēģināt piepildīt ar runu, kas ir pārāk gara šai vienai minūtei, un jūs nespējat to norunāt pietiekami lēnu. Lūdzu, runājiet eh, tik ātri, lai jūs varētu pārtulkot un visi kolēģi jūs varētu saprast. Marijas kungs. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienības likumdošanas ietekmes izvērtēšana ir ļoti nozīmīga darbība. Pirmkārtām tas ir jādara politikas ietveros. Komisijai vajag izvērtēt, vai subsidiaritātes noteikumi ir ievēroti. Šī ir ļoti svarīga prioritāte. Uh, Tā saistās arī ar Eiropas Savienības um, pilnvarām. Te ir jānodrošina kompetenci aizsardzība. Tieši tas Eiropas komisijai būtu pirmām kārtām jāizvērtē. Un nākamais vajadzētu skatīties, vai ir ievērotas arī pamatiesības. Šie ir jautājumi, kam ir daudzajādi ietekme. Mēs esam jau runājuši par MVU, arī tas ir jāņem vērā. Piemēram, Grieķijā esam pieņēmuši, pieņēmuši memorandu, un netiek ņemta vērā sociālā un ekonomiskā ietekme. Tūkstošiem cilvēku ir bez darba un dzīvo nabadzībā. Komisāra kungs, gal galā komisija ir daļa no trojkas. 230 tūkstoši uzņēmumu ir uh, slēgti. 75% apgrozījuma ir zaudēts, parāds vairs nevar samaksāt. 36% MVU ir uh, kavējumi maksājumos. Ja lēmumi būtu pieņēmu, pieņemti savādāk, iespējams, ka šie rezultāti būtu citi. Mums ir jāskatās arī uz tehnoloģisko izaugsmi, arī tas ir jāņem vērā ietekmes izvērtējumā. Bez šāda veida izaugsmes cikla mēs nepanāksim progresu. Šī izvērtēšana jāveic gan komisijā, gan parlamentā. Kolēģi, herzlichen dank. Lielas paldies. Tagad došu vārdu Teličkas kungam no Alde grupas uz divām minūtēm. Uh, uh, Priekšsēdētāji, Pēdējo divu gadu laikā mēs daudz vairāk sagaidījām no šī noregulējuma. Mēs vēlējāmies mazāk uh, uh, administratīvā sloga, bet tas tikai palielinājās. Mēs vēlējāmies vienkāršāku likumdošanu, bet tā tikai sarežģījās. Mēs gal, galā šobrīd paredzam vairāk administratīvā sloga uzņēmumiem un uh, pilsoņiem un nesasniedzam labākus mērķus. Tāpēc, uh, manuprāt, laba labs regulējums ir prioritāte. Es to esmu teicis jau iepriekš, bet es esmu ļoti daudz strādājis arī ar uzņēmumiem. Un ja jūs ieklausīsieties viņu teiktajā, viņi noteikti pateiks, tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ir iespējams samazināt administratīvo slogu par 10-15%, ja mums izdotos palielināt tādējādi IKP par 1%. Tāpēc es domāju, ka tas ir nopietnas jautājums, kas paredz nopietnas sakas izaugsmē nodarbinātībai. Tālāk jāsaka, ka tas nav jautājums, kas ir jārisina tikai komisijai, uh, bet me, mēs uh, esam nedaudz progresējuši Eiropas parlamentā, bet mums ir jādara vairāk. Es domāju, ka te ir vieta starp institucionālam nolīgumam. Es vēlētos, lai ietekmes novērtējums būtu svarīgākais jautājums labākā noregulējumā, un es vēlētos, lai būtu neatkarīgi ietekmes novērtējumi, kurus īsteno eksperti, un es vēlētos pēc iespējas lielāku neatkarību, un es vēlētos, lai vicepriekšsēdētājs pāraugu šo procesu. Es domāju, ka mums ir nepieciešami arī finansiāli mērķi. Mums ir jāraugās uz to, kā tas darbojas dažās dalību valstīs. Man būtu arī daži līdzīgi jautājumi kā Piperkungam, bet es tos neatgādināšu. Es vēl, vēlos tikai teikt, ka mūsu ambīcijas ir iedrošinošas un mēs noteikti atbalstīsim jūs, bet mēs vēlamies taustām rezultātu nevis tā, kā tas ir bijis pēdējo desmit gadu laikā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs būtu Kaferkungs uh, zaļo grupas vārdā. Es mēģināšu šajā pus, pusotrā minūtē formulēt trīs vienkāršas domas. Pirmkārt, mums ir jāuzmanās, lai eh, šī darba kārtība attiecībā uz labāku regulēšanu eh, nekļūst par deregulēšanas eh, darba kārtību. Ja es paskatos uz to, ko Business Europe līdz šim ir radījis, tad īstenībā šeit nav runa par labāku regulēšanu. Šeit ir runa par uh, turpmāko izredžu likvidēšana mūsu ekonomikai tieši ar deregulēšanas palīdzību. Nākamais, ko es gribu teikt, ietekmes izvērtējumam ir jāpaliek tādam iekļaujošam instrumentam. Mēs nedrīkstam šo darbu kārtību kaut kur atlikt. Mums ir jāņem vērā gan izmaksas, gan arī priekšrocības, kādas var būt regulēšanai. Mums ir arī jāņem vērā, kādi jauni tirgi varētu parādīties. Tas viss ir jāveic vienlaicīgi. Otrais Šī uh, ekspertu grupa, ko ir ieteikusi Štaibera komisija, ir lieta, kur mēs nedrīkstētu kavēties. Šeit mums vajadzētu strādāt patiešām precīzi. Es gribētu notei, norādīt, ka patērētāji un veselības un arī vīdes un arotbiedrību interešu pārstāvji ir distancējušies no šiem priekšlikumiem. Mums vajadzētu rūpīgi par to diskutēt. Mums uh, Nav vajadzīgs birokrātisks, birokrātijas samazināšanas pasākums. Mums eh, nevajag darboties ar tādiem pasākumiem, kuri var iesaistīt eh, tikai dažus. Eh, pēdējais mikro uzņēmumi ir pilnībā jāņem ārā no tiesību aktiem. Es uzskatu, ka pat Eiročembers, ko tādu noliedz, mums arī to vajadzētu noliegt. Lielas paldies Butikaufer kungam. Uh, Un tagad eh, Dominika eh, Marton, kas eh, pie, nepiedar pie politiskajām grupām. Cienījamie kolēģi, mēs varam tikai apsveikt paveikto darbu un to piesardzību, ar kādu komisija rīkojas. Šķiet, ka mēs izvērtējām, izvērtējām iegūmus un zaudējumus un rūpīgi izvērtējam iespējamo ietekmi Es nešaubos par to, ka šīs analīzes mērķis ir panākt nopietns rezultāts, bet lobby šeit darbojas ļoti efektīgi, un tāpēc man rodas jautājums, kā ilgtermiņā šī eh, sistēma, vai tā būs efektīva. Un, um, Es domāju, ka tikai darot darbu, mēs varam izvērtēt darba rezultātus. Kāds tad ir rezultāts? Nulas izaugsme, lauksaimniecība un zivsaimniecība milzīgās grūtībās, eh, pirktspēja samazinājusies, skolu sistēma ir izgāzusies, eh, imigrācija notiek pilnīgi nekontrolēta, korupcija ir sastopama visās eh, sabiedrības jomās, mēs zaudējam vērtības un tā tālāk un tā joprojām. Bet tiesa un tas skaidri pateikts, ka ik viens ietekmes novērtējums palīdz mums pieņemt lēmumu, bet nevar to aizstāt priekšlikumu pieņemšana e, joprojām, joprojām ir politisks lēmums, kuram sagatavojas e, komisijas kolēģija, un par to balso arī parlaments. Cienījamies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, centieties tomēr atrast kļūdu. Paldies! Liels paldies! Tagad nākamais runātājs Bonīkungs uz pusotru minūti. Cienījamie kolēģi. E, mogą odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa. Cienījamie kolēģi, tad, kad mēs runājam par uh, lielajiem, par vidējiem un maziem uzņēmumiem, tad tad mums ir jāskatās arī uz nodokļu samazinājumu un spēju radīt e, jaunas darba vietas, taču Mums ir jāskatās arī uz to, lai uh, šos uzņēmumus neapgrūtinātu ar nesamērīgu birokrātisku nāstu. Ir nepieciešams, lai ietekmes novērtējums būtu caurspīdīgs. Un uh, lai varētu saņemt arī neatkarīgu ietekmes novērtējumu. Uh, Ko nozīmē neatkarīgs? Tas nozīmē, ka to veids uh, eksperts no ārpuses, ko ieceļ Eiropas parlaments sadarbībā ar komisiju. Mums ir jāsadarbojās visiem kopum, kopā komisijai un parlamentam ar ekspertiem. Arī parlamentam ir ļoti būtiska loma. Un Mums ir arī jāsamazina um, birokrātiskā slodze uz uh, eh, MVU un arī uz dalību valstīm. Mums ir jāuzlabo šo uzņēmumu stāvoklis un uh, jā. Nākamais runātājs Makintāra kungs uz vienu minūti. Priekšsēdēm. Es tik tiešām ar prieku ieklausījos Timermāna kunga teiktajā šovakar. Es domāju, ka jūs saprotat, cik tas ir nozīmīgi, un es domāju, ka jūs ticat arī tam, ko sakāt. Ietekmes novērtējums ir daļa no labākas regulēšanas un labākas likumdošanas, un samazinot likumdošanas uh, radīto slogu, uz uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai veicinātu izaugsmi un darba vietas. Mums ir nepieciešams tāds regulatīvais ietvers, kas veicina inovācijas, kas veicina um, tādu darbu, kam ir nepieciešama pievienotā vērtība. Mums ir jāatzīst, jāatzīst tas, ka visiem uzņēmumiem nav viens un tās pašas uh, vajadzības un prasības, un mēs nevaram piemērot visiem vienu mērauklu. Es domāju, ka mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir pilnībā jāizver, jāizmanto ietekmes novērtējums. Un es domāju, ka mums ir jāiet vēl tālāk. Es vēlētos uzdot jautājumu, jo īpaši uh, komisijai. Es vēlētos, lai uh, tiktu eh, paredzēti konkrēti mērķi eh, slogu samazināšanai maziem un mazajiem uzņēmējiem. Paldies! Labvakar, cienījamie kolēģi! Tagad vārds Vikstrēms kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Komisār Timerman kungs, ar lielu prieku es konstatēju, ka Mēs tagad vairāk uzmanības pievērsīsim kvalitātei, un mēs noteikti piekrītam jūsu pieejai. Mūsu pilsoņiem un mūsu uzņēmumiem ir vajadzīga efektīvāka likumdošana, bet arī tāda likumdošana, eh, kas efektīvāk darbojas uz vietas. Es domāju, ka um, tas um, noteikti eh, gūs atbalstu parlamentā neatkarīgi no tā, kādām politiskajām partijām mēs piederam. Uh, Es esmu lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāja, un es lieliski apzinos, ko tas viss nozīmē uzņēmumiem un pilsoņiem. Tādējādi mēs varam mm, iezīmēt tādu likumdošanu, eh, kuras ietvaros pilsoņi var vairāk no mums sagaidīt. Mums ir nepieciešams izmantot visus instrumentus, lai īstenot politiku, un tāpat mums ir jāanalizē arī sakas, kāds tas atstās. Es ar uzmanību sekošu turpmākajam darbam un varu teikt, ka es esmu visusticīgākā eh, šajā jomā parlamentā. Paldies! Tagad vārds Kapskodzei. Paldies, priekšsēdētāji! Timermana kungs, vicepriekšādātā kungs, jūs eh, šodien eh, ļoti plaši to norādījāt, cik svarīgi ir gatavot labus ietekmes izvērtējumus un cik daudz tie dod Eiropas izaugsmē. Un jūs arī norādījāt, ka MVU ir eh, mugurkauls šai izaugsmē un darba vietām Eiropā. Te es varu tikai un vienīgi piekrist. Ir 220 tūkstoši MVU, kas nodrošina uh, ļoti daudz uh, darbu uh, Eiropā, un vairāk nekā divas trešās daļas no nodarbinātājiem privātajā sektorā darbojas tieši MVU. Tieši iemesla dēļ vajadzētu nodrošināt, lai likumdošanā un ietekmes izvērtējumos uh, vairāk uzmanības tiktu pievērsts tiešiem BU. Es uzskatu, ka ir vajadzīgi saistošiem BU testi ietekmes izvērtējumā. Tas attiecas uz pilnīgi visiem um, tiesību aktu priekšlikumiem. Pirmkārtām tātad ir jādomā par mazajiem uzņēmumiem. Tikai šādā veidā mēs radīsim MVU draudzīgus tiesību aktus. 30. Paldies, kolēģi, jūs laiks ir izcecējis, tāpēc došu vārdu kolēģei. Um, paldies, um, priekšsēdētāji. Trīs uh, ceturdaļas eiropiešu uzskata, ka Eiropas Savienībā ir pārāk daudz birokrātijas un tas mazina ticamību Eiropas Savienības institūcijām. Uh, 99% no Eiropas uzņēmumiem ir MVU, un tas nozīmē, ka jaunās likumdošanas izmaksas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir desreiz lielākas nekā lielajiem koncerniem. Komisija ir ļoti sīk un smalki izstrādājusi likumdošanu, lai tā būtu. Um, vieglāka tieši MVU un eh, tomēr eh, šī jaunā pieeja nav obligāta. Un eh, kas ir vēl sliktāk, tad jāatzīst, ka konsultācijas pār nelielās uzņēmējdarbības likumu pašlaik notiek, un no notiek ļoti nopietnas konsultācijas, tomēr komisija nedrīkst tagad samazināt savas ambīcijas. Ir jādomā vispirms par mazajiem uzņēmumiem, ja mēs vēlamies nepalīdzēt. Paldies tālāk, Kalas skundze. Paldies priekšsādātāji. Mazie uzņēmēji ir Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes dzinēji, taču mums ir nepieciešams, lai viņiem klātos labi. Tādēļ ir nepieciešams ietekmes novērtējums, lai pārliecinātos par to, ka likumi eh, noder eh, kā mazām tā lielām kompānijām Tomēr jāatzīst, ka MVU eh, likumdošanas ieviešana var izmaksāt desmitreiz vairāk nekā lielajiem uzņēmējiem, un tāpēc komisijai ir jāspēj iedomāties sevi MVU vietā, kuriem nav ne tādu iespēju, ne laika, ne naudas, lai prasītu ietekmes novērtējumu neatkarīgiem mm, ekspertiem. Paldies! Paldies, vai jūs pieņemat zilās kartas jautājumu, Bogovičs kungs? Bogovičs kungs, lūdzu. Jums 30 sekundes. Mans jautājums eh, drīzāk ir komentārs. Es domāju, ka mums skaidrāk ir jādefinē uh, kurās nozarē šī procedūra var notikt. Man liekas, ka uh, publiskais iepirkums ir viena no tām, kur ir ļoti daudz atšķirības starp dalību valstīm. Vai jūs piekrītat? Priekšsādātāja saka, uh, zilā kartīte ir domāt jautājumiem, bet nu pēdējā brīdī jūs jautājumu no sevis tomēr izspiedāt. Kals kundze. Piedodiet, bet es nedzirdēju tulkojumu. Tas bija kaut kādā citā valodā. Uh, Bogoviča kungs vairāk komentēja jūs teikto, neatkārtosim šo komentāru. Pāriesim pie nākamā runātāja Gombuš kungs. Paldies, priekšsadātājs kundze. Pirmām kārtām es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir MVU eh, pareizi veikt eh, komisijas izstrādāto eh, lik likumdošanu ietekmes novērtējumu. Katalonijā mēs vēlējāmies samazināt um, administratīvo slogu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jo patiesībā sakot, 70% darbinieku strādā šajos uzņēmumos, un tāpēc vienmēr ir jādomā mazā mērogā, un to mēs izteicām Small Business Act, jo mazie uzņēmumi ir tiešām Eiropas Savienības zinājspēks, tie ir 98% no visiem ES uzņēmumiem. Uh, un tāpēc tos aizstāvēt ir jābūt vienam no mūsu pamatlēmumiem. Un, uh, protams, kad ir jāspēr soļi pareizajā virzienā attiecībā uz ietekmes novērtējumu, taču mums ir jābūt vēl ambiciozākiem, mums ir vajadzīgas tādas um, ambiciozākas un vienkāršākas ambiciozāki un vienkāršāki mērķi. Liels paldies! Paldies, Štefaneka eh, kungs, vienu minūtu, pusotru minūtu lūdzu. Paldies! kas attiecās uz lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības līmenī, tad atcerieties, ka tas ietekmē 500 miljonu cilvēku dzīvi. Uh, Un uh, tad, kad mēs ratificējam šādus lēmumus, tas ļoti atsaucās uz viņiem. Tāpēc es vēlētos šeit pieminēt trīs lietas. Mēs uzskatām, ka darba vietu radīšanai ir jābūt mūsu prioritātei numur viens, un jebkam citam ir jābūt pakārtotam šai prioritātei. Uh, Un atcerēsimies par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir lielākie darba devēji. Tad mums ir arī jānosaka desmit prioritātes. Mums ir jāsaprot, kādas ir sekas mūsu lēmumiem. Un šie lēmumi nedrīkst pretrunīgi, e, tiem ir jābūt sastarpēji papildinošiem. Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt Eiropas parlamenta īpašo lomu. Un es ļoti ceru, ka mēs varēsim eh, strādāt eh, kopā ar Eiropas komisiju. Paldies! Tagad uz vienu minūti Paunus kundzei vārds. Paldies, eh, priekšsādātāji komisāra kungs! Mēs ļoti bieži runājam par to, kā mēs varam uzlabot uzņēmē darbības vidi un kā mēs varam palīdzēt uzņēmējiem augt un eh, attieks, ietekmes novērtējums ir viena no galvenajām problēmām, ar ko uzņēmēji sastopās. Bez tam ir arī jāgarantē eh, administratīvās logas samazināšanās. Un um, es um, vēlētos jums pateikties par uh, arī jūsu interesanto uzrunu šodien uh, iebrie, iepriekš. Vajadzētu izmantot uh, šeit um, mm, principu, ka mazajam tiek dota priekšroka un uh, jābūt obligātam testam um, attiecībā uz šiem uh, uzņēmumiem. Atcerieties, ka mazie un um, vidējie uzņēmēji nepelna tik daudz kā lielie, un tādēļ jebkurš nodokļu samazinājums viņiem var būt ļoti būtisks. Paldies, ka ievērojat jums atvēlēto laiku. Zilās kartītes jautājums, vai jūs piekritīsiet uz to atbildēt? Nē, es nepiekrītu sakarunātāju. Ļoti labi. Tad vārds Lavrija kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, arī es centīšos ievērot man atvēlēto laiku, lai pateiktu, ka uh, tā, tie skaitļi, kurus komisija mums prezentēja, liek mums domāt par to, kāds sākotnēji bija nodoms uh, uz kur balstoties mēs domājām par ietekmes novērtējumu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai mēs efektīvi un objektīvi varētu atspogļot tos lēmumus, kas tiek pieņemti institūcijās, jo runa ir par lēmumiem, kas ietekmē visu pilsoņu dzīvi ikdienā. Vienlaiks mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ietekmes eh, novērtējums nedrīkst novest pie uh, lielāka administratīvā sloga, kas mums neļautu brīvi nodarboties uz uzņēmējdarbību. Tāpēc es vēlētos pievērst komisijas uzmanību uz to, ka daži no šiem analītiskiem pētījumiem nav pietiekami fleksibli. Un noslēgumā es vēlētos teikt, mums ir jāizvairās no tā, ka varbūt kādien mums ir jāveic ietekmes novērtējums par ietekmes novērtējumu. Paldies! Paldies, līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu un tagad vārds brīvā mikrofona procedūras ietvaros vispirms Uiks kundzei. Liels paldies priekšsēdētājiem. Mēs dzirdējām, ka 85% uzņēmumi madiem, mad, ir mazie un vidēji uzņēmumi, un tie ir ārkārtīgi nozīmīgi ekonomikai kopumā. Timerman kungs, eh, jūsu mērķi ir iedrošinoši, un kā jūs teicāt, jūs esat apņēmības pilns sasniegt šos mērķus, jums ir nepieciešams mūsu atbalsts, un to jūs noteikti saņemsiet. Bet man ir jautājums. Eh, šī neatkarīgā iestāde, kas nodrošinās eh, ticamību un uzticēšanos Eiropas Savienības likumdošanai, man gribētos teikt, mēs jau esam radījuši komisiju un komisijas portfeli. Vai eh, tagad nenotiks pārklāšanās un vai ir tik tiešām nepieciešams kāds, kas kontrolē komisijas darbu? Ja jūs pienācīgi īstenojat ieteikums novērtējumu, ja mēs samazinām administratīvo slogu, ja mēs vienkāršojam likumdošanu, uh, Ja šī likumdošana ir eh, viegli īstenojama, tad es nesaprotu, kāpēc mums ir nepieciešama eh, neatkarīga iestāde. Paldies! Paldies tagad vārds Kaputokungam. Paldies priekšsēdētājiem! Ietekmes novērtējums. Uh, lai izprastu, kāda būs likumdošanas ietekme uz pilsoņu dzīvi, ir nepieciešama. Taču šie pētījumi ir uh, strīdīgi un tie ir aptuveni mums ir jācenšas eh, nošķiet šo ietekmes novērtēju mehānismu no lēmumu pieņemšanas me mehānismu, jo ir vairāk piemēru tam, ka uh, politisko lēmumu pieņēm, pieņēmēji ir noraidījuši dažā, dažādu zinātniskos datus, tātad mums ir nepieciešama jauna sistēma datu apkopošanai komisijā. Un uh, ir nepieciešama īpaša nodaļa komisijā, kas varētu izvērtēt politiskos lēmumus, balstoties uz zinātniskiem datiem. Tas garantē to, ka komisijas pieņemtie lēmumi ir efektīvi, neatkarīgi un atklāti. Paldies! Paldies! Tagad vārds Palčekungam, kas ar nepacietību gaida savu kārtu. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, arī es vēlētos norādīt uz to, ka Šī joma man īpaši interesē, jo es esmu jurists. Un es apzinos, ka miljoniem pilsoņu sagaida kvalitatīvu likumdošanu. Es biju pārsteigts uzzinot to, ka tad, kad komisija piedāvā mainīt līdzinējo likumdošanu, šis priekšlikums netiek pavadīts ar uh, Uh, attiecīgo uh, tekstu tulkošanu. Tātad nav iespējams patiesi salīdzināt jau spēkā sošos likumdošanas tekstus un tos, par, pie kuriem tiek strādāts. Tāpat es arī domāju, ka mums ir jāizvērtē uh, subsidiaritātes principa ietekme. Jo īpaši domājot par Lisabonas līguma noteikumiem un Eiropas parlamenta pilnvarām. Paldies! Paldies tagad vārds Ferērs kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Jūs droši vien Ehm, šeit ierodoties domājat par to, kā jūs varētu panākt lielāku ticamību un uzticēšanos komisijas ietekmes novērtējumiem. Bieži vien šī ietekmes novērtējuma ir tikai un vienīgi formalitāte, eh, kur diktē dažādi lobby. Un tas attiecīgi ietekmē komisijas darbu. Un tas, protams, arī um, apdraud uh, uzticēšanos Jūs sakat, ka jūs vēlaties palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet patiecībā jūs veicinat nabadzību Eiropas Savienībā. Tāda noteikti ir situācija uh, Portugālē pēc trojkas pasākuma īstenošanas. Galveno ekonomikas sektoru liberalizācija ir novedusi pie tā, ka maziem ideju uzņēmumi cieši no monopoliem un Onkopulam. Paldies, tagad vārds Timerman kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties tūkiem, saka runātājs, jo debašu dalībnieku runā tik ātri, ka es tik tiešām esmu pārsteigts par tūku darbu. Otrakārt, Es vēlos teikt, ka ietekmes novērtējus par maziem un vidējiem uzņēmumiem bija daļa no komisijas ietekmes novērtējuma un joprojām ir komisijas ietekmes novērtējuma daļa un tāda arī būs. Vienīgais, ko es vēlos darīt, ir uzlabot to, jo es uzskatu, ka šis ietekmes novērtējums nav pienācīgi labs un attiecīgie dienesti paši ir atbildīgi par ietekmes novērtējumu, un šo ietekmes novērtējumu izskata ietekmes novērtējumu padomu, un šobrīd apmēram 40% to priekšlikumu, kas ir iesniegt padomē, ir tikuši nosūtīti atpakaļ pārskatīšanai, tāpēc es lieliski apzinos, ka komisijas dienestiem ir jāstrādā labāk eh, strādājot pie likumdošanas priekšlikumiem. Tas, ko mēs darām šobrīd, mēs pārskatām uh, vadlīnijas, lai varētu īstenot labāku darbu, un tāpēc jūsu teiktais šovakar ir ārkārtīgi svarīgs pienesums, lai es varētu uh, to uh, attiecīgi izmantot debatēs par labāku vadlīniju izstrādāšanu. Pieņēmums tam, ka um, ieteikums novērtējumu um, nevajadzētu īstenot aptuveni 95, 93% gadījumu ir ietekmes novērtējums uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es tāpat arī uzskatu, ka mēs varam uzlabot ietekmes novērtējumu padomas darbu, nodrošinot to, ka padomē iesaistītie uh, cilvēki būtu uh, eksperti ar uh, pieredzi, neatkarīgi un uh, gatavi norādīt uz to, ka komisija nedara pienācīgi labu darbu. Tāpēc mans mērķis ir rūpīgi raudzīties uz to, kas būs šīs eh, padomas sastāvā. Daži no jums teica, ka šāda padoma nebūtu nepieciešama komisijā, tam es nevaru piekrist, jo tas, ko mēs darām, mēs izvērtējam priekšlikumus, pirms šie priekšlikumi tiek nodot izskatīšanai parlamentā un padomē. Tāpēc eh, ir ietekmes novērtējums visā uh, likumdošanas procesā. Mēs noteikti varētu diskutēt arī ar parlamentu par to, kā šis darbs tiek īstenots uh, parlamentā un arī kā tas tiek īstenots padomē. Ietekmes novērtējuma uh, mērķis ir paraudzīties uz to, kāda ietekme likumdošanas projektam būs uz sabiedrību kopumā. Uh, Tātad mēs raugamies arī uz šī, šīs likumdošanas ekonomisko, sociālo eh, vidas ietekmi. Tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai nodrošinātu labāku noregulējumu. Teličs kundze ierosināja, ka mums varētu būt arī finansiāli mērķi. Un te es vēlētos teikt, tas attiecināms uz labāku regulēšanu nevis uz ietekmes novērtējumu kā tādu. Un man šķiet, ka arī Butikov kungs uh, uz to atsaucās. Labāku regulēšanu nenozīmē deregularizāciju. Labāka regularizācija nozīmē, ka mēs varam aizstāt 28 uh, regulēšanas uh, ar vienu Eiropas Savienības līmeņa regulēšanu, bet tas nozīmē arī, ka mums ir Eiropas Savienības ietvars. Iespējams, ka atšķirības starp dalībvalstīm ir tik milzīgas, ka ja mēs īstenojam savienības līmeņa likumdošanu, tas ir pārāk liels sloks un jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc es vēlētos absolūti racionālu pieeju. Manuprāt, šis nav ideoloģisks jautājums, tas nav jautājums, eh, kas mūs šķir atkarībā no politiskās piedarības. Mēs runājam par to, kā varētu nodrošināt ilgspējīgu uh, attīstību savienībā bez uh, papildus slogus pilsoņiem un uzņēmumiem. Tāds ir mans mērķis turpmākajiem pieciem gadiem. Es tāpat arī uzskatu, ka mums ir jāpārskata uh, jau spēkā esošā likumdošana, jo pēdējo desmit gadu laikā tas nav pienācīgi darbojies. Es domāju, ka te Ličskons pamatot norādījusi to. Un es grasos uzsākt dialogu ar Eiropas parlamentu par to, kā mēs varētu atsaukt novecojušu likumdošanu, kura um, vairs nekāpo tiem mērķiem, kuriem tā ir tikus pieņemta. Es piekrītu arī tiem, kas teica, ka mums vispirms jāpadomā par mazākajiem. Tik tiešām. Nevis tikai tāpēc, ka Eiropas Savienībā ir tik daudz mazo uzņēmumu, bet arī tāpēc, ka palīdzot maziem un vidējiem uzņēmumiem, mums ir vieglāk panākt savus mērķus nekā palīdzot lielajiem. Ja mēs samazinām tikai daļu sloga, ir iespējams veicināt lieliskus rezultātus pavisam īsā laikā. Bet maziem un vidējiem uzņēmumiem tas arī ir jāapzinās. Un man ir tāds iespējas, ka līdz šim, lai arī ko mēs darītu Eiropas Savienības līmenī, maziem un vidējiem uzņēmumiem nešķiet, ka mēs viņiem noņemam daļu sloga, kā jau daži no jums norādīja. Tā vien šķiet, ka vienīgais, ko Eiropa dara, ir uzliek papildus logu, un mēs apzināmies, ka ir šāda sajūta sabiedrībā kopumā. Mums, kas kopā ir jādara, gan komisijai, gan Eiropas parlamentam. Noslēgumā priekšsēdētāji. Jā, Mazie un vidēji uzņēmumi būs daļa no ietekmes novērtējuma. Jā, mums ir nepieciešams labāks ietekmes novērtējums nekā pēdējo gadu laikā. Jā, tā ir daļa no labāka regulējuma, eh, kas noteikti nebūs vienkāršs uzdevums, bet kas būs svarīgs izaugsmē Eiropas Savienībā. Un, jā, komisija ir apņēmības pilna nodrošināt to, lai visas iesaistītās puses, tā skaitā Eiropas parlaments, varētu teikt savu vārdu, un es ceru, ka tas atspogļosies jaunajās vadlīnijās, pie kurām komisija pavisam drīz sāks darbu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Debats ir beigušās un mēs balsosim ceturtdien. Tagad pāriesim pie mūsu darba kārtības pēdējā punkta, viens minūtes runas, un mēs uzklausīsim Halsu kungu vienu minūti. Thank you.